juridiskā aizsardzība. Vārds komisāram, lūdzu. Tu gribi? Don't worry, I know very well it's your job. <laughs> Sorry. Es ļoti priecājos, ka Varu uzstāties arī šajā jautājumā par trauksmes cēlēju startautisko aizsardzību. Komisāre Jaurova pirms desmit mēnešiem jau runāja šeit par šo, lai būtu par trauksmes cēlēju, ir vajadzīga pilsoniskā drosme. Tas attiecās uz cī, arī uz cīņa pret korupciju. Uh, Un šeit sava loma ir arī informācijas brīvības, apziņas brīvības jautājumiem. Un līdz šim harmonizētas sistēmas Eiropas Savienībā nepastāv, kā šos cilvēkus varētu pasargāt. Komisija ļoti labi apzinās un saprot, kāpēc parlaments šādu sistēmu vēlas izveidot Ir gadījumi, kur past, nepastāv vai pastāv īpaši tāda sektoru likuma Eiropas Savienībā, bet li, daļa, bet atbildības ir arī dalībvalstu rokās ir iespēja runāt par iespējams konvencijas izstrādi par šo jautājumu. 2014. gadā padomi izstrādāja ieteikumus par trauksmes cēlēju aizsardzību un aicināja dalību valstis izveidot uh, Eh, normatīvu juridisku ietvaru, kā pasargāt trauksmes cēlējs. Komisija ir ļoti apmierināta, gandarīta ar to, ka dažās dalībvalstīs šāds institucionāls ietvars jau ir izveidots. Eiropas, not, Eiropas eh, līmeņa noteikumi šajā sektorā pastāv tikai dažās atsevišķās jomās. Uh, naudas atmazgāšanas direktīva tika pieņemta 14. gadā. Tajā ir ietverti noteikumi par to, kā pasargāt cilvēkus, kas ziņo par aizdomīgām darbībām vai naudas kustību. Dalību valstīm ir jāveido efektīvi mehānismi, kā kā pasargāt trauksmes cēlējus. Arī komerc noslēpumam šeit ir noteikta, arī tas pieder šeit pie šī konteksta, un ir jāstiprina trauksmes cēlēju tiesības, um, un uh, jā, tāpat, ja tiek atklātas aktivitātes, kas nav likumīgas, tas ir sabiedrības interesēs. 14. gadā tika izstrādāts uh, pretkorupcijas ziņojums, kurā bija runa par trauksmes cēlēju aizsardzību visās dalību valstīs. Un Pēc šī ziņojuma notika arī divpusējas sarunas ar visām valstīm. Ja trauksmes cēlē ziņo par Eiropas likumu pārkāpumiem, uh, Eiropas tā saucamajam uh, prokuroram, tad arī šeit ir jāparedz konkrēti noteikumi, un es ceru, ka parlaments sniegs mums uh, savu atbalstu. Un, lai savēlkot kopā, var teikt, ka daudz jau ir darīts e, mūsu kompetences robežās. Mēs uh, vēlamies izvērtēt, kādas ir vajadzības pēc komisijas rīcības Eiropas līmenī. Un uh, Uh, centīsimies panākt, lai šī startautiskā aizsardzība kļūtu efektīvāka. Paldies! Un tagad uh, deputāts Voss lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī komisāru kungam, ka viņš mums sniedz paziņojumu par trauksmes cēlā jautājumu. Principā ir labi, ka mēs nodarbojamies ar šo jautājumu par to, kā mēs saprātīgā veidā, lai nodarbojamies ar šo jautājumu, un jo īpaši attiecībā uz to, kur ir mūsu iespēja robežas, jo bieži vien šis trauksmes cēlā jautājums tiek aplūkots kā brīnum no viņa visam. Šeit vēlos pieminēt to, ka tautas eh, partijas grupa lūkotos kritiski, ja mēs paredzētu daudz augstāka aizsardzība nekā tas paredzēts kri li krimināla likumos. Taču principā mēs, nes, mūsu nostāja nav noraidoša attiecībā uz šo personu aizsardzību. Šeit ir būtiski arī palūkoties, kādas ir attiecīgās struktūras uzņēmumos, iestādēs. Uh, Kāda ir procedūra, lai iespējamo pārkāpumu gadījumos varētu nodrošināt attiecīgo personu aizsardzību? Šīs diskusijas ir ļoti kompleksas, ļoti grūti izprotamas, jo šeit runa par ļoti dažādām jomām - vārda brīvību, ētiku, uzņēmumu, komerc noslēpumiem, valsts noslēpumiem, krāpniecībām, nodokļu jautājumiem un tā tālāk un tā joprojām. Un katru reizi ir jāpiemēro individuāla pieeja. Nevar visus samest vienā katlā un pateikt, ka mēs visus aizsargāsim. Šeit ir ļoti uzmanīgi jāpalūkojas, kurās jomās notiek šī darbība. Tāpat mēs uzskatām, ka šo personu aizsardzība ir nacionāls uzdevums un kompetence. tas, cik lielā mērā mēs varam vienoties par dažādu vadlīniju apmaiņu, Šeit nedrīkst aizmirst tiesiskumu principu, kas ir jāievēro. Paldies no progresīvā puses Lopes Aglārkungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Šodien mēs runājam Eiropas eh, parlamenta sesijā par aktuālu tematu un ļoti nopietnu tematu, jo e, Eiropiešu privātums, datu aizsardzība, tiesība aizsardzība eh, ir ļoti nozīmīga, bet tāpat arī ļoti nozīmīga ir trauksmes cēlāja aizsardzība. Šeit ir runa par trauksmes cēlājiem, kas ziņo par krāpšanos, ekonomiskiem noziegumiem, apdraudējumu valsts drošībai eh, un kuriem ir aktīva sadarbība ar likumievērošanas aģentūrām. Kāpēc mums ir jārunā par eh, šādiem jautājumiem, lai mēs tad, eh, tas ir tāpēc, lai mēs novērstu līdzīgas gadījumus kā Snowdena gadījums. Un t, Tāpēc ir eh, nepieciešams nodrošināt aizsardzību šiem trauksmes cēlājiem, kuri ziņo par fiskāliem noziegumiem, noziegumiem pret vīdi, pret veselības aizsardzību, pret eh, tiem pārkāpumiem, pret, kas ir paredzēta Eiropas likumdošanām. Libē komitejā mēs runājām par masveida uzraudzību. Eh, Eiropas pilsoņiem 15. gadā notika uzklausīšana, lai secinātu, ka ir jātīsta Eiropas Savienības samats tiesību hartā minētie pasākumi, ka ir jāsadarbojas ar Eiropas padomi, ar SAO, bet ir jācīnās par to, kā uzlabot aizsardzību trauksmes cēlājiem viscaur Eiropā un ar Eiropas likumdošanu, kas atbilstu izmeklēšanas komitejas um, mandātu, kur savā laikā es vadīju Libe komitejā. Mums ir pie šī jautājums jāstrādā. Paldies un ECE R grupas vārdā izteiksies deputāte Tomašičā. Paldies, priekšsēdētāji. Trauksmes cēlāja loma ir ārkārtīgi būtiski ikvienā sabiedrībā. Tie ir ļoti atbildīgi un drosmīgi individuāli, kuri mūs brīdina par problēmām, pirms tās kļūst neatrisināmas. Taču, diemžēl, viņi negūst attiecīgo atzinību. Bieži vien viņi ir vīlušies savā valstu sistēmās un pamet darbus pāris gadu laikā. Dažādo sistēmu vājību un uh, korupcijas dēļ trauksmes ziņotāji nesaņems attiecīgas kompensācijas, un daudzās valstīs atkal uh, viņi nevar noalgot labākos juristus, jo. Mm nesaņem attiecīgus finanšu līdzekļus. Tāpat mēs arī redzam, ka politiķi flirtē ar šādām personām, jo šīm personām ir augsta sabiedrības uzticēšanās pakāpe un tā dod labus uh, punktus politiskajā ziņā. Mums ir jārūkojas daudz konstruktīvāk un saprātīgāk attiecībā uz šīm personām, jo šīm personām ir attiecīgas zināšanas un arī tās var nodrošināt labas kvalitātes rezultāts. Mums ir jāatzīst šādu personu pozitīvā loma sabiedrībās, un mūsu valstīm jādara viss iespējamais, lai mēs nodrošinātu pieejamu juridisko palīdzību šīm personām. Tāpat arī trauksmes cēlājiem no trešajām valstīm mums ir jānodrošina patvērums Eiropas Savienībā, lai aizsargātu viņus un viņu ģimenes no atriebības un iespējams pat arī nāvis. Paldies! no Aldas grupas. Pagažurdu Ruiz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Piekrītu Lopes Agilāra kungam, ka ir jādomā pār vairāk aizsardzības šiem trauksmes cēlājiem, kuri atklāja nozīgumus, kas iespējams ir tehniski vai citā veidā ļoti grūti atklājumi. Tad, kad nozīgumus īsteno lielas korporācijas, vai politiķi savās partijās, kad eh, vietējā eh, vai nacionālā eh, vai federālā vara nespēja tikt viņiem klāt. Konvencijā pret korupciju, kas stājās spēkā 2005. gadā, tās valstis, kas to ir ratificējušas, atzīst šī jautājuma nozīmi tomēr Vairā, ļoti daudzas no tām nav paredzējušas pietiekam aizsardzības eh, līmenī trauksmes cēlājiem, un tikai četras dalībvalstis ir ar ekstensīvu likumdošanu trauksmes cēlāju aizsardzībai. Ir ļoti nozīmīgi, lai būtu, pa, tiktu paredzēta šāda eh, likumdošana, tomēr man valsts Spānija kavējās uh, ar šādas likumdošanas ieviešanu. Mums ir jāparedz Eiropā laba šāda veida likumdošana. Pilnīgi noteikti ir jāparedz juridisks status līdz ko kāds ir uzņēmies ziņot par pārkāpumu lielā korporācijā. Ja tas nesaglabā anonimitāti, tad var tikt apdraudēta gan viņa karjera, gan eh, privātā dzīve, gan fiziskā integritāte. Mums ir tāpat jāgarantē saņemtās informācijas konfidencialitāte, ir jānodrošina bezmaksas juridiskā palīdzība, psiholoģiskā palīdzība, ja tā ir nepieciešama ieviešana, jo šeit mēs arī varam saskarties ar nopietnu vēršanos pret šīm personām. Piemēram, visi zinām eh, Juliana Assange gadījumu. Un apvienoto nāciju augstais komisārs ir atzišķir pakļauts eh, nepārtrauktai brīvības atņemšanai. Komisāri, mums ir nepieciešams paredzēt aizsardzības iespējas šādiem cilvēkiem. Eh, eh, Pagaras un Tunda kundze, jums ir zilās kartīts jautājums. Vai esat gatavi atbildēt? Deputāte Džeimsa. Paldies, ka o, piekritāt atbildēt uz manu jautājumu. Es uz, atradu jūsu sacīto par ļoti interesētu. Vai var pārliecināties, ka jūs uzskatāt, ka tikai uzņēmumi tiktu pakļauti likumiem, regulām, direktīvām no Eiropas Savienības puses un Ko jūs domājat par politiskām organizācijām, valdībām, valsts struktūrām, pašvaldībām, jebkuru organizāciju, par kuru ziņo šāds trauksmes cēlājs? Vai jūsuprāt ir grūti iedomāties, kā Eiropas Savienība varētu īstenot šādu veidu aizsardzību? Es gribētu dzirdēt jūsu komentāru. Sí. Sí, me está escuchando, sí. Visi mani dzird. Paldies ir runa par specifiskiem pārkāpumiem, ko mēs spāniski dēvējam par balto cimdu pārkāpumiem, kas tiek īstenoti ļoti labi sagatavotās intelektuāli vidēs. Daļā no normatīva tā ir jābūt nacionālai, bet mēs vēlamies sagaidīt, lai daļa no noteikumiem būtu ar Eiropas Savienības tvērienu pietiekami daudz nav strādāts, eh, pietiekami tālāk par konvencijām un parlamentā paveiktais darbs nav līdz galam īstenots. Eh, vairums dalību valstu nav šos jautājumus eh, atrisinājušas. Un ļoti daudz ir nopietni noziegumi ir starp tiem pārkāpumiem, ko var veikt multinacionāli uzņēmumi, politiskās partijas, uh, var tādus īstenot. Mēs savā valstī to ļoti labi zinām, un esmu gatava ar jums apspriest visus jautājumus, kas būtu šeit eh, attiecīgi un nepieciešami. Eh, paldies, un tālāk goja grupas vārdā deputāts Urbans Krespo. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Wikileaks, Falčānis Sarast, Luxleaks, Snowdens, Chelsea Manning, eh, pateicoties trauksmes cēlājiem eh, un informācijas sniedzējiem, starptautiskā sabiedriskā doma ir uzzinājusi par šiem un daudziem citiem gadījumiem, eh, kā arī citur par spīdzināšanu Guantanamo cietumos, par slepenajiem cieip lidojumiem, par citiem notikumiem. Trauksmes cēlāji ir ziņojuši par daudziem nopietniem pārkāpumiem, sakot ar fiskālu krāpšanos un beidzot ar starptautisku spiegošanu. Tāpēc viņi ir jāatzīst kā cilvēktiesība aizstāvji un kā īpaši neaizsargāta grupa, kas var tikt kas ir jāpakļauj īpašai aizsardzībai, un ļoti labi, ka šeit parlamentā eh, da, daudzi izsakās tieši šajā aspektā. Eh, un pilnīgi nekas nav darīts Eiropas Savienībā attiecībā uz uh, trauksmes cēlājiem ārpus Eiropas institūcijām. Un man ir divi konkrēti jautājumi. Kāda būs likumdošanas un pragmatiskie pūliņi no komisijas puses tuvāko mēnešu laikā šajā jomā? Tāpat arī mēs vēlamies zināt komisijas nostāju attiecībā uz ANO grupu, attiecībā uz Džuliana eh, Asanžā aizturēšanu, kurš netaisnīgi tiek aizturēts gadu gaitā Eh, Ekvadoras vēstniecībā Londonā. Kas tiks darīts, lai Asanža gadījumu varētu atrisināt? Eh, vēlamies konkrētu atbildi. Paldies no zaļo grupas deputāts Javors. Köszönöm a szót, elnök úr! Paldies, priekšsēdētāji! Godāto komisāru kungs! Nem. Šeit varētu uzskaitīt ļoti daudzu trauksmes cēlāju vārdus. Un šie nav tikai vārdi, bet gan likteņi, kurus saista tas, ka šīs personas ir ziņojuši par tādām lietām un atgadījumiem, kur tikuši pārkāptas valsts intereses. Un iestādes tad uzsāka procesus pret šīm personām, uzņēmumi uzbruk šīm personām. Un tas nav pieņemami, ka mēs Eiropā nenodrošinām attiecīgu aizsardzību šiem trauksmes cēlējiem, šiem drosmīgajiem cilvēkiem, lai šīs personas varētu baudīt to aizsardzību, kas tām pienāks. Mums ir jāizveido vienota Eiropas direktīva, kurā dalību valstīm ir noteikts, kādi minimālie standarti ir jāievēro katrā dalību valstē trauksmes cēlāju gadījumos. Šāda sabiedrība būtu jānodrošina arī Eiropas Savienības institūciju vidū. Mēs bieži esam redzējuši, ka Eiropas Savienība atpaliek, kad runa ir par trauksmes cēlājiem šo cilvēku tiesību jomā. Mums ir skaidri jānodrošina tas, ka šie cilvēki, kas iestājas par sabiedrības interesēm, ka me, mēs viņus atbalstam arī Eiropas institūciju iekšienē. Paldies! Paldies! Javārkungs ir zilās kartiņas jautājums, vai jūs to pieņemsiet no Džakovska kunga. Man būtu konkrēts jautājums jums. Jūs kritizējāt to veidu, kā Eiropas Savienībā mēs atbalstam trauksmes ceļēju. Ko jūs uzskatāt komisijas sakarā? Vai jūs prāt, vesošā komisija vēlas manīt attieksmi pret trauksmes cēlājiem, vai arī tā atstāja jūsu nosauktās um, personas atstumtībai, ar kur tie saskar šobrīd? Köszönöm szépen a kérdését. Paldies par šo jautājumu pašreizējai komisijai pašai vajadzētu pastāstīt, kāda ir tās rīcība. Pagātnē raugoties, mēs redzam, ka patreiz komisijā nevalda politiska vienošanās, vienošanās par to, kā jāiestājas par trauksmes cēlāju aizsardzību. Manuprāt, tas ir acīm redzam, kā Eiropas komisijai būtu jābūt kā paraugam un jāizrāda iniciatīva, izveidojot jaunu direktīvu, kas garantētu minimālo aizsardzību visās dalībvalstīs visiem trauksmes cēlājiem. Paldies! Un tagad no FTD grupas Čēms Skundze lūdzu. Trauksmes celšana Nu, šis ir ļoti ārkārtīgi sarežģīts jautājums, kā to interpretēt, vai tā ir revolūcija vai atriebība. Jo autoritārāks ir valstis, jo pretrunīgāk ir trauksmes celšana. Mums ir problēmas apvienotā karalistē, kur pastāv attiecīga kultūra un arī struktūras, kur ir uh, paredzēta noteikuma attiecībā uz trauksmes celšanu, taču daudzās valstīs šis ir pārāk pretrunīgs jautājums valstu sistēmām. Es uzklausīju komisijas viedokli, dzirdēju komentārus par minimālo standartu ieviešanu, taču nav nekādas garantijas par to, ka šie standarti tiks īstenot. Par to mums ir pierādījumi citās jomās. Vēlos atgādināt šeit pāris klātesošajiem to, ka uh, bijušo padomju savienības valstu iedzīvotāji vēl joprojām atceras klauvējiens nakts vidū pie durvīm, kas bija trauksmes ziņotāja rezultāts. Šīs personas izrāda ārkārtīgi lielu drosmi, riskē ar savu personīgo drošību, un, uh, manuprāt, Eiropas Savienība nav atzinuši šo cilvēku sniegumu. Paldies, nākamais runātājs Banīkungs. Mr. Commissioner, those that have warned us about. Paldies, komisāra kungs. Tās personas, kas mums vienmēr ir ziņojuši par pārkāpumiem, ir ārkārtīgi būtisks, jo svarīgāks tieši mūsdienās, kad ir ļoti daudz informācijas avotu un dažādi ar komunikāciju saistītas problēmas. Ja trauksmes cēlājs brīdina mūs par pārkāpumiem, likuma pārkāpumiem, korupcijām un tā tālāk, tad viņi darbojas līdzīgi kā žurnālisti. Šajā aspektā viņi spēlē pozitīvu lomu demokrātiskajās sabiedrībās. Eiropas antikorupcijas ziņojumā ir pateicis, ka trauksmes celšana ļoti sarežģīts jautājums, jo pastāv tāda pretestība rīkoties pret savu organizāciju. Uh, Trauksmes cēlāji bieži vien darbojas balstoties uz savu sirdsapziņu, taču ārpus uh, juridiskā ietvara viņi ir piespiesti pārkārt likumus, lai darbotos saskaņā ar savu um, morālo apziņu. Un šādējādi viņi dod savu ieguldījumu demokrātijā, palīdz apkarot noziedzīgas darbības, kā piemēram korupcijas jomā. Taču tam visam nevajadzētu kropļot valsts darbību. Piemēram, demokrātiskās sabiedrībās pētniecības žurnālistiem tiek nodrošināts attiecīgas tiesības un aizsardzība. Tādēļ, manuprāt, mums vajadzētu attīstīt šo sarunu par trauksmes cēlājiem. Mums ir jāapzinās šie dažādie aspekti un jācenšas atrast risinājumu, kā mēs varam aizsargāt šos cilvēkus gan kā personas, gan profesionāļus. Dažas dalīja valstis ir attiecīgi rīkojušās ļoti attīstītā veidā, taču tas ir pienākums e, visām dalību valstīm attiecīgi rīkoties. Paldies, nākamais runātājs Šleina kundze. Paldies, Paldies priekšsēdētāji, trauksmes cēlāji ir ar ārkārtīgi būtisku lomu cīņā pret korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, organizēto noziedzību tā ir noziedzība, kas šķērso robežas šodien, un tāpēc ir nepieciešama Eiropas risinājuma, Eiropas direktīva, kas nosaka minimālos standartus trauksmes cēlāģiem, kas dotu iespēju izveidot skaidru ietvaru aizsardzībai tiem, kur sniedz informāciju. Mēs nevaram būt ticami, ja mēs nepasargājam tos, kur vēlas runāt. Bet Eiropā ir tikai astoņas valstis ar likumdošanu šajā jomā. Jau 2003. gadā tika pieprasīts, lai Eiropas eh, komisija sagatavotu likumdošanas priekšlikumu šajā virzienā un lai tiktu izveidot efektīva programma trauksmes cēlāja aizsardzībai. Ir pagājuši vairāki gadi, un mēs vēl nesam neko redzējuši, kā šis priekšlikums īstenotos. Kāpēc tāda kavēšanās? Tāpat atgādinu, ka kopš 14. gada janvāra Eiropas institūcijas ir padarījušas obligāti striktu iekšējo standartu ieviešanu attiecībā uz ziņošanu par pārkāpumiem, tā skaitā informantu aizsardzību. Ombuda apta, eh, pētījums rāda, kā ir ļoti maz darīts, lai aizsargātu trauksmes cēlājus. Mums ir jāparāda sabiedriskajai domai, ka Eiropas institūcijas strādā par labu caurskatāmībai un vēlas pasargāt tos, kuri ziņo par pārkāpumiem. Paldies! Nākošais runātājs Krizogonos. Eiropai ir efektīvā veidā jāizsargā tās personas, kuras, sniedzot informāciju, atklāja korupcijas skandālus. Saskaņā ar Transparency International 2013. gada pētījumu lielākā daļa Eiropas eh, dalībvalstu nespēja nodrošināt pietiekamu juridisku aizsardzību šīm personām, lai tās pasargātu no represīvām darbībām. Tāpat vajāšanas risks ir faktors, kas kavē šīm personām atklāt informāciju. Eiropas parlaments, eh, eh, parlamenta priekšsēdētājs eh, ir izteicies, ka ir jāveido Eiropas politika šajā sakarā. A, paturēsim prātā Luxlīgas skandālu vai Volkswagen skandālu. Un vai nebūtu bijis noderīgi veidot uh, aizsardzību trauksmes cēlājiem, lai viņi nebaidītos sniegt informāciju. Komisija rīkojas eh, necaurskatāmi, un tikai pilnā gaismā mēs varēsim cīnīties pret korupciju. Paldies, nākošais runātājs Zdehovskis. Vážený pane komisāri. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Tautas partija ir pārliecināta, ka Eiropas Savienība ir balstīta uz tādām vērtībām kā caurskatāmība, godīgums un cilvēktiesība aizsardzība. Eiropas Savienības pienākums ir garantēt cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu visiem tiem, kur ir izlēmuši ziņot par šo vērtību pārkāpšanu trauksmes cēlāji ir ārkārtīgi būtisks elements un kontrolas mehānisms, kas palīdz nodrošināt to, ka vara netiek koncentrēta vai ļaunprātīgi izmantota to rokās, kam tas nebūtu jādara. Ir jāgarantē šo mehānismu pasargāšanu, un tas attiec arī uz Julianu Assange, neraugoties uz saviem uh, personīgajiem iebildumiem pret Asanšu personību, mēs nevaram neņemt vērā viņa paveikto, jo tas mums deva iespēju saprast starptautisko notikumu kompleksitāti. Atsevišķas valstis ir ieinteresētas paslaucīt atsevišķus notikumus un personas zem paklāja, un Džulians Assange ir visai nērta persona Atcerēsimies, ka šie trauksmes cēlāji ļoti viegli var kļūt par upuriem nepamatotām apsūdzībām. Mums, Eiropas parlamenta deputātiem, ir pienākums novērst to. Es domāju, ka ir jāpanāk Džulijana Sanža brīvošana un jāgarantē viņam starptautiski juridiskai sardzība ja Eiropas Savienība nevar garantēt pietiekam protekciju Asanžam un citiem trauksmes cēlājiem, tad tas ir ļoti slikts vēstījums tiem, kuri vēlas ziņot par pārkāpumiem. Paldies, nākošais runātājs Lānagans. Mēs runājam tagad par iniciatīvu, kaut gan īstenībā situācija ir pilnīgi pretēja Vairāk nekā astoņus gadus atpakaļ cilvēks uh, pazaudēja darbu kā riska pārvaldības menedžeris, un viņa darbs bija uh, parakstīt dokumentus par naudas kustību bankā, un viņš redzēja savā ikdienas darbā, ka uh, Viņš bija ievērojis nelikumības, bet viņa informācija, ko viņš sniedza, tika ignorēta un izmeklēšanā vispār netika ņemta vērā. Viņam nebija arī nekādas imunitātes, un viņu arī nepieaicināja kā liecinieku. Mēs varam šeit runāt viskaut ko, bet beidzot jāpienāk brīdim, kad mēs kaut ko daram panākam praktisku palīdzību, praktisku jūtamu aizsardzību trauksmes cēlējiem. Un būtībā līdz šim mūsu darbību raksturo vienaldzību. Pospišila kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Uzskatu debats par trauksmes cēlājiem, kā vienu no prioritāriem pretkorupcijas pasākumiem. Piemēram, sabiedriskā doma dalība valstīs rāda, ka Eiropas pilsoņi uzskata korupciju par vienu no prioritāriem nopietniem jautājumiem. Lielākā daļa dalību valstu nav ar pietiekamu likumdošanu attiecībā uz e, trauksmes cēlāju aizsardzību. Varbūt komisārs varētu pārdomāt par vispārīgiem noteikumiem, lai noteiktu minimālus standārtus trauksmes cēlāju aizsardzībai. Jūs runājat par konkrētiem gadījumiem direktīvai, kur trauksmes cēlāji tiek pieminēti, bet es domāju, ka vispārīgs regulējums būtu nozīmīgs ar minimāliem standartiem, piemēram, ziņojot par smagiem noziegumiem un ne tikai par morāla raksturu problēmām, kas šobrīd ir eh, pret diskriminācijas likumdošana. Arī tās eh, ir Eiropas regulējums. Pirms vairākiem gadiem Čehijas republikā, kad es biju ministrs, nebija pietiekamas politiskās gribas, lai šādu veidu likumdošanas pieņemtu. Tāpēc, manuprāt, būtu ļoti būtiski šādu veidu likumdošanu pieņemt Eiropas līmenī, lai varētu aizsargāt trauksmes cēlājus. Paldies! Nākamais ir brīvā mikrofona procedūra. Marijas kungs, lūdzu, paldies priekšādātāji! Mēs šeit runājam par uh, informāciju, ko sniedz trauksmes cēlāji, kas liecina par dažādām nelikumībām, un šī uh, informācija mēdz būt ļoti liederīga gan banku gadījumā, gan Volkswagen gadījumā un citos gadījumos, arī Luxlīks. Uh, Uh, Lagārdas saraksts un citi gadījumi, piemēram, Grieķijas valdība pati neko neatklāja. Te, tā bija atkarīga no citu cilvēku palīdzības, kas nesaņēma nekādu atlīdzību. Informācija par nelikumībām attiecās ne tikai uz nodokļu likumdošanu dalību valstīs. Šī informācija nāk par labu uh, Eiropas Savienības kopējiem juridiskajam ietvaram. Neaizmirsīsim arī, ka žurnālisti tiek vajāti, kas atklāja lukslīgas nelikumības. Paldies! Un tagad lūdzu komisijas vārdā Andriukaiša kungs lūdzu. Godātais priekšādātāji, godātie deputāti, Bija ļoti interesanti uzklausīt jūsu debates. Liels paldies jums par šo interesanto diskusiju. Varu apliecināt, ka informēšu manu kolēģi Jaurovas kunci, kas, kuras kompetencē ir šī joma. Vēlreiz gribu uzsvērt sekojošo. Mēs esam vienisprātis, ka trauksmes cēlēji ir pelnījuši aizsardzību. Jautājums ir, kādā veidā to nodrošināt, kas būtu vislabākais un kas ir iespējams. Protams, tas nav vienkārši jautājums gan cilvēktiesības, gan iespējas uh, veidot ietvaru visai Eiropas Savienībai. Man ir jānodot jums šāda ziņa. Komisāre grasās turpināt pārunas, padziļināti skatīt šo jautājumu kopā ar jums. Liels paldies jums vēlreiz! Paldies, komisārkungs!